La seduta è ripresa. Atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols ir pieņemts un izplatīts. Vai jums būtu kādas piezīmes? Ja nē, tad uzskatām, ka tas ir pieņemts.